ricevuto. Esmu saņēmis arī no Aldis grupas lūgumus um, par sakošajām nominācijām. Patricija Lalonde kļūst par starptautiskās tīrzniecības komitejas locekli. Čerī Kornijē kungs kļūst par um, ekonomisko lietu monetāro jautājumu komitejas deputāts. Vai ir kādi um, iebildumi? Nē, tādējādi šīs izmaiņas tiek uzskatīts par apstiprinātām.